Dear colleagues, um, I'm going to begin the meeting simply because... Kolēģi. Very long, complex votes, so I'm going to just start the meeting. Es sākšu mūsu sanāksmi, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz jautājumu, kas mums jāizskata. Un uh, tāpēc ar uh, jūsu piekšanu es uh, centīšos sākt daudz maz laikā, kaut gan ir jau sešas minūtes pārsākumam. Pirmais punkts, darba kārtības apstiprināšana, ja iebildumu nav, tad tas ir um, pieņemts. Tālāk mums ir otrais punkts, priekšsēdētāji paziņojumi. Mums eh, ir sekojošs eh, valoda režīms. Diemžēl jūs nevarēsiet saņemt tulkojumu dāņu, maltiešu, ungāru un. Uh, gēļu, gēļu valodā. Uh, un tālāk rekomendācijas 2,5 uh, mm, punkta mm, gaismā mm, un sekojoši lietas mums ir jāapstiprina vispirms ziņa, uh, referentu apstiprināšana. Uh, Um, pirmkārt, eh, priekšsēdētājs eh, Morais tiek um, eh, nosaukts par referentu Eiropola regulā. Tālāk Bonīkungs no EPP ir arī iecelts par referentu informācijas apmaiņas um, jautājumā, agrīnā brīdināšana un arī riska izvērtēšanas procedūras eh, psihoaktīvo vielu izvērtējuma. Eh, tālāk Mapēkundze no EKR nodarbosies ar eh, ziņojumu par Eirodak arī attiecīgo grozījumu regulām numur 604 griezumā. Iepriekšējais referents Kirkovs šobrīd ir pensionējies. Tālāk um, da, arī Daltonkungs arī pārņems Kirkokunga darbību uh, tālāk un strādās pie ziņojuma par informācijas sistēmām saistībā ar trešo um, valstu valstsvietīrīgiem. Uh, tālāk par atzinumiem. Šeit Bežņā um, kundze ir iecēta par. Um, referenti migrantu un bēgļu jautājumā. Vadošā komiteja šeit ir AFET komiteja. Vai komiteja apstiprina visas šīs rekomendācijas saskaņā ar reglamenta 25. punktu? Mēs uzskatām, ka tas ir pieņemts un apstiprināts. Visbeidzot, lūdzu sagatavojiet um, savas balsošanas kartas šodien. Es saprotu, ka ir arī Vācijas televīzija paredzēta. Mums ir Vācijas televīzija komisijas komanda, prosībien kanāls, prozīben kanāls. Zaga priekšsēdētājs, tātad šie televīzijas pārstāvi no Vācijas, viņi vēl nav ietušies, bet drīz ieradīsies un piedalīsies arī mūsu sanāksmē. Tālāk trešais punkts, tas ir, ir vienīgais punkts pirms balsošanas, tas ir. Uh, Eh, par jautājums par um, civiltīsisko robotikas regulēm. Bonīkungs ir referents Lībe komiteja saskaņā ar 54. regulāru punktu, arī ir iesaistījusies darbā um, pie, eh, pie šī referenta. Eh, pie šī mm, ziņojuma Bonīkungs mums stāstīs par atzinuma projektu. Uzreiz došu vārdu Bonīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Jurikomiteja strādā mm, pie šī ziņojuma par civiltiesiskiem likumiem, kas regulē robotiku. Tālāk eh, Lībe strādā pie atzinuma saskaņā 54. reglamentu punktu. Eh, robotikas attīstība, mākslīgais intelekts, tas mm, novedīs pie pozitīviem efektiem mūsu ekonomikā, kaut gan mēs zinām, ka ir ļoti daudz bažu un arī apdraudējumu. No Lībe viedokļa es esmu sagatavojis atzinumu projektu kas eh, fokusējas uz eh, aspektiem, kas ir saistīti ar pamatiesību ievērošanu, arī attīstot robotehnikas un mākslīgā intelekta uh, projektus. E, droši vien arī redzēsiet, ka daļa no atzinuma no manas puses ir par ētiskiem aspektiem, jo es ļoti uzskatu, ka tas ir svarīgi tieši strādāt pie robotikas un mākslīgā intelekta jautājumiem. Un principi, kur pamatā ir pamatiesība ievērošana, šie principi ir noteikti jāievēro jau no projektēšanas procesa paša sākuma. Es esmu daļēji Esmu veltījis eh, savu ziņojumu personas datu un privātuma aizsardzībai, un tur es aicinu arī mm, likumdevējiem iekļaut datu aizsardzības principus, arī privātuma um, principus, eh, strādājot pie projektiem, tas gan ir defaultā, gan arī uh, strādājot eh, pie jauniem projektiem, piemēram, sensori un kameras, kas tiek izmantoti robotos, eh, ir jāizmanto saskaņā ar datu aizsardzības ietvaru, kas darbojas Eiropas Savienībā. Vienu daļu es esmu veltījis arī nu, sistēmu drošībai un datu plūsmai jo es uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka roboti būs saistīti ar citām ierīcēm. Un vēl līdzsek tam es esmu pasvītrojis to, ka ir nepieciešams attīstīt arī balsapazīšanas sistēmas. Uh, Un eh, tas būs eh, ļoti svarīgi, lai nodrošinātu saziņas starp cilvēkiem un robotiem. Es esmu arī rakstījis mm, atsauci uz eh, bezvēl tīm lidmašīnām vai droniem. Arī Lībe atzinums šeit ir jāpien no pagājušā gada. Un visbeidzot, es arī atzinumā rakstu par ētikas kodeksu attiecībā uz privātumu datu ievērošana no šī daļa ir ļoti svarīga, jo šajā daļā es rakstu par robotu projektētajiem dizaineriem un principiem, saskaņā ar kuriem viņam jāsavāk ikdienā. Tāpēc šis ētikas kodeks ir ļoti svarīgs, lai izvairītos no dažādām pretrunām un nesaprašanas lai nebūtu spiediens no nevajadzīgas likumdošanas jau pašā uh, sākumā, tad, kad kad uh, šī te joma sāk sev attīstību, mēs, uh, mums ir nepieciešami ļoti stingri likumi, par to es rakstu. Grozījumiem 11. oktobris ir termiņš, Libē ir jābalso 17. novembrī, tas ir pēdējais datums. Priekšsēdētāji. Eh, bet es tomēr gribētu, lai Lībija komitejā mēs pieņemtu to agrāk, ja jūrī balso Ehm, novembra beigās, ja mēs nobalsosim ātrāk nekā 17. jā, tas ļoti nodries ar visām pārējām komitejām, kas strādā. Priekšsēdēs, paldies. E, man vajadzēja pieminēt, ka galvenā komiteja šeit ir jūrī komiteja, bet e, mēs jau esam runājuši ar koordinātoriem par šo jautājumu daudz reizes. Šeit ir jautājumi par datu aizsardzību privātumu, kas ļoti aktuāli, un mēs arī atzīmējam, ka jūs gribētu 11. novembrim noteikti kā beigdatumu balsošanai no mūsu komitejas. Vai ir kādi komentāri no kolēģiem? Ēnu referenti lūdzu Andersonas kundze. Es gribēju izmantot šo iespēju, es gribēju atbalstīt šo atziņumu un arī eh, pateikties referendumu par veikto darbu. Eh, atzinuma projekts ir labs, mēs atbalstam dažādus eh, atzinuma aspektus. Mēs arī atzīstam to, ka e, robotika un drona tehnoloģija ir attīstīsies pēdējā laikā ļoti dinamiski. Mēs atzīstam arī e, pozitīvo, konstruktīvo šādu tehnoloģiju pielietojumu. Un mēs arī gribam tīpaši atbalstīt šo izlūkošanas e, centra darbību kas nesen atvēries, un mēs uzskatām, ka šāda centra darbība ir jāatbalsta, bet um, visi šie darbi jāsaskaņo ar ļoti stingriem ētikas un cilvēktiesību standartiem, ir nepieciešams aizsargāt datus un Jā, bet tā, lai šīs tehnoloģijas tiek uh, piemērotas tikai konstruktīvā, progresīvā un sociāli atbildīgā veidā, es ļoti uzmanīgi ieklausījos referentu teiktajā. Es Domāju, ka viņš to saprot. Arī medicīna, pētījums, glāb, pētījumi glābšanas darbi, tie ir tādi virzieni, kur mēs varētu izpētīt tālāko virzību un Eiropas Savienības pētījumi un inovācijas fonds nebūtu jāizmanto militāro iekārtu ražošanai, kas ir bezcil, bezcilvēku operēti. Un arī šis jautājums par duālo pielietojumu, kas būtu jāizpēt. Eh, ņemot vērā visos aspektus, mēs arī piedāvāsim savus grozījumus, kas nebūs daudz, bet principā mēs atbalstam. Un liels paldies! Thank you, Martina. Paldies, Martina. Vai vēl kāds uh, referents vai kāds deputāts gribētu izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad Bonī kungs, vai jums ir kādi komentāri? Lūbēdzot šo sarunu. Es atvainojos bet tomēr mm, pateikšu dažos vārdos paldies, ka jūs runājāt par pētījumiem un zinātni. E, tiešām tā, mm, tam ir jābūt vienā sistēmā, mums ir jādomā par to, kā īstenot idejas. E, mums vēl ir daži dienas, kad varam strādāt ar grozījumiem. Es noteikti kontaktēšos ar visiem ēnu referentiem, jo es domāju, ka visu deputātu devums no līde komitejas, arī sadarbība ar visiem ēnu referentiem ir ļoti svarīga. Uh, lai eh, ziņojums vai atzinums iegūtu savu galējo veidolu. Eh, Jā, Bonīkungs, paldies, tā ir ļoti interesanta dabjoma mūsu komiteja. Kolēģi, mēs pulkstens astoņos balsosim, un es eh, ievēroju, ka mm, ļoti daudzi um, deputāti nav ieradušies, bet mēs balsosim ar tiem, kas ir. Uh, Tagad mums būs pārtraukums līdz astoņiem. Ar jūsu piekrišanu tad pārtraukums līdz astoņiem. Es zinu, ka Grīzveids kunga, es, sapr es saprotu jūsu vēlmes eh, balsot uzreiz, bet mums ir jāpagaida tikai desmit minūtes, vai mēs varam to darīt. Es eh, aprunāšos saviem kolēģiem. I can confirm that we cannot go ahead <laughs> until 8 o'clock. Mēs nevaram sākt ātrāk par astoņiem. Jūs eh, tiešām varat aiziet un eh, iedzert kādu kafiju. I did, however, discover that there are bathrooms to the left. Ir arī uh, pa kreisi ļoti jaukas jaunas toaletes bet mēs eh, sāksim mūsu tālāko darbību pulkstens astoņos precīzi.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 Dobro, If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Can I just check? Kolēģi, imiet vietas. Es gribētu pārliecināties, ka visiem ir balsošanas karts. Ja jums nav karte, tad eh, lūdzu dodiet mums signālu. Lūdzu, ja kādam nav kartītes, eh, dariet to mums zinām. Tad, ja neviens neko nesaka, es pieņemu, ka visiem ir balsošanas kartes. Tad došu jums vēl vienu sekundi iekārtoties savās vietās, lai mēs varētu sākt mūsu darbu. Mēs, eh, kolēģi, centīsimies balsot pēc iespējas ātrāk. Es saprotu, ka ir jau vēl vakar stunda. Mums ir ceturtais punkts šobrīd. Vispirms mums ir jābalso par rekomendācijas projektu Tas ir rekomendācija um, starp līgumam starp Eiropas Savienību un um, Ķīnu par um, um, īstermiņa vīzprasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem. Valero mm, kungs, mm, kundze ir um, referente, nu, neko negrib teikt, sākam balsot. Beidzam balsot. ir pieņemts 45 par 2 pret 1 atturas. Paldies, kolēģi. Tālāk nākamais balsojums. Uh, Tas ir eh, ziņojums eh, cīņa pret korupciju un Krim rezolūcijas eh, tālākā virzība Laura Ferreira. Ir referente. Te ir arī viena kļūda, tehniska kļūda šajā balsošanas sarakstā. Tas attiec uz 37. un 38. grozījumu. Šie grozījumi nav ietverti otrajā kompromisā un nav 35. kompromisā, tad par to vajadzēs balsot. Ja tas ir visiem skaidrs, tad sāksim balsot. Bet eh, pirms sāksim balsot, došu vārdu referentē, vai Ferārs kundze grib kaut ko teikt? Nē, neko negrib. Tad referente vēlas izteikties, un mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Kolēģi, sākam balsot par, balsot par 14 grozījumu. Kolēģi, e, viens par daudz no S un D grupas. Sipel kundze, vai jūs nevarētu lūdzu sakārtot šo situāciju, ka viens ir par daudz? Labi, beidzam balsot, esam tikuši galā ar S un D. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 20. sāka balsot. Beidzam balsot pieņemts. 22. sākam. Beidzam. Pieņemts. 23. sākam. Beidzam. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss otrais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 48. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. sākam. Beidzam. Pieņemts. 50. sākam. Beidzam. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums sakam. Beidzam. Noraidīts. 59. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 64. grozījums. Sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Ceturtais kompromiss. Tad mēs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 5, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss numur 5, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. 37. Sākam balsot. Trīsdesmit septītais grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par 37. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 38. grozījums. Sākam balsot. varbūt atcerieties, ko teicu no sākuma, ka 38. ir grozījums, par ko ir jābalso. Tāpēc joprojām mēs balsojam par 38. punktu grozījumu joprojām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, pieņemts. Grozījums 86. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es eh, diezgan ātri lūdzu, lai jūs balsot, bet, ja jūs gribat lai lēnāk, es arī varu lēnāk. Eh, Sargentīnī kundze gan negrib, lai es samazinu tempu. Sastais eh, kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums pirmā daļa. 108. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 121. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss, otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132, 133 ir vienādi un sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 139. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 140. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss, otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums sākam. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. 161. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 163. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 166. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 167. Sākam. Beidzam. Noraidīts. 168 sākam. Beidzam. Pieņemts. 169 sākam. Beidzam. Pieņemts. 13. kompromiss sākam. Beidzam pieņemts. 173. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 179. grozījums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 180. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. 181. sākam. Beidzam pieņemts. 15. kompromiss, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 15. kompromiss, otrā daļa, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 16. kompromiss, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 188. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 189. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 190. sākam. Beidzam. Pieņemts. 191. sākam. Beidzam pieņemts 193. sākam, beidzam, pieņemts 194. sākam balsot, beidzam, pieņemts 196. sākam balsot, beidzam balsot, noraidīt 109. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 198. sākam balsot. Beidzam. Uraidīts 199. sākam. Beidzam. Pieņemts. 200. grozījums sākam. Beidzam. Raidīts. Citāti. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts otrais grozījums. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Piektais grozījums. varbūt visi kopā no 6. līdz 13. grozījumam, vai mēs varam blokā no 5. līdz 13. No 5. līdz 13. visi kopā, vai kādam ir iebildumi, nē, iebildumu nav, tad nē, 5. tad balsojam atsevišķi par 5. Nē, 5. jau ir nobalsots. 5. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraid... Pie, pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Des. Kas negribēja balsot blokā par visiem? Labi, desmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Sākam balsot. Jo laikam mums pievienojas kādi jauni balsotie pie 6, jo tagad sākam beidzam pieņemts. 13. Sākam balsot. Kinga, tev ar par to ir jābalso obligāti. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 47 pret 0. 8 ir atturējušies vai cilvēki noguruši vai principiāli atturs. Bet tagad ātri gan uz priekšu. Te ir ļoti daudz dažādas lietas, kas mums jānokārto. Tāpēc pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram blokā balsot, mēs nevaram par visiem kopā, vai ne? Nē, nevaram. Labi, tad. Tad mums jābalso par katru atsevišķi. Tad otrais par paragrāfs deve komiteja sākam balsot. Otrais paragrāfs deve. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais paragrāfs arī no deve komitejas sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais paragrāfs arī no, no tās pašas komitejas sākam. Beidzam. Pieņemts. Sestais paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais paragrāfs. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Devītais paragrāfs. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Desmitais paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 13. paragrāfs arī no Dieva komitejas. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tālāk konta atzinumi piektais paragrāfs sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septītais paragrāfs sākam balsot. Beidzam. Astoties paragrāfs sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 12. paragrāfs sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 13. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. sākam balsot. Beidzam. Divdesmitais paragrāfs. Deviņdesmitais bija pieņemts, ir divdesmitais paragrāfs, tagad balsojam, sākam. Beidzam. Pieņemts. 22. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. paragrāfs sākam balsot. 28. paragrāfs. Beidzam balsot. Redis 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Redis. Tālāk apsvērumi. Arī no konta komitejas B apsvērums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galējais balsojums personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 48 par, 3 pret, 5 atturējušies. Mēs veicam Ferāras kundzi. Liels paldies jums par darbu. So, colleagues, we come, come to... Kolēģi, tagad uh, galīgais balsojums. Es paldies visiem par pacietību. Šis balsojums bija tiešām garš. 200 votes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 So colleagues, um, we'll go straight to the... Kolēģi, sāksim tūlīt nākamo balsojumu. Tas arī ir ļoti garš. Lielas paldies par jūsu pacietību. Lielas paldies, ka esat tik disciplinēti. Neviens neko nepārtrauc. Tas patiešām ir labi. Tātad, kolēģi, paldies tāds partijas grupai. Balsosim par rekomendācijām komisijai par Eiropas Savienības mehānisma demokrātie tiesiskumam pamatiesībām izveidi. Mūsu referente ir Sofija Intvelda, un pirms sāksim balsojumu jautāšu referentē, vai viņai ir kas sakāms. Gribēju tikai pateikties visiem ēnu referentiem, visiem, kas iesniedza grozījumus, paldies arī līdzreferentiem AFCO komitejā, paldies arī visiem darbiniekiem. Domāju, ka šis darbs bija tāds ļoti pozitīvs un konstruktīvs process, un ar to esmu ļoti apmierināta, un cerams būšu apmierināta arī ar balsojumu rezultātiem. Okay, thank you very much. Paldies, Sofija. Pēc šī ievada varam sākt balsošanu. Mums ir kādi 200 grozījumi, bet eh, cerams, ka ar jūsu palīdzību visu paveiksim ātri kolēģi! Ja mēs būsim tikpat disciplinēti kā iepriekšējā balsojuma laikā, tad eh, noteikti eh, tiksim ar to galā. 561 grozījums ir atsaukts. Par to mums paziņām pirms balsojuma. Sāksim ar 16. grozījumu. Se kompromisus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 268. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 270. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. 284. grozījums. Sākam balsot. Nē, es atvainojos. Mēs par to nebalsojam. Atvainojos. 284. grozījums iekļāja mutisku grozījumu. To ir iesniegusi Spinelī kundze. Vai viņi ir klāt? Es atvainojos, kolēģis, man jau noguris. Mums ir jāpārbauda, vai kāds iebilst pret Spinelli kundzes mutisko grozījumu. Ja neviens neiebilst, tad balsosim. 284. grozījums sākam balsot. Es atvainojos. Beidzam balsot. Pieņemts. 288. grozījums saka priekšēdētājs. Hmm. Yeah, we're on 288. Balsojam par 288. grozījumu. Vēl nevaram atklāt balsojumu, nav ieslēgusies sistēma. Vai visi nobalsojuši par 288. grozījumu? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 289. grozījums sākam balsot. Okay, so normal nothing is resumed, okay. Nē, nav normālā kārtība. Vai mums ir vēlreiz jābalso par 10.88? Nē, viss ir kārtībā. Vēl ar vienu balsojam, tagad beidzam balsot. Norādīts. Tagad 290. grozījums ar motisku grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šķiet, ka pat apertūra ir nogurusi. 18. kompromiss. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 295. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 296. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19a kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 311. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 321. grozījums. Nes atvainojas 20. kompromiss. Nē, mēs jau to tikko pieņēmām. 321. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 322. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 323. un 324. grozījums, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 327. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 328. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 329. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 340. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 341. un 342. grozījums, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 346. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit otrais kompromiss, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 370. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 399. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 400. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 402. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim blokā par 23. līdz 31., 36., 43. līdz 45., 48. līdz 52., 54. līdz 58. un 65. grozījumu. Sākam balsot. Nezinu, kāpēc lasīju visus šos grozījumus. Jebkurā gadījumā beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkums 2, 4. un 5. grozījums. Nē, sāksim ar ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais ievilkums, sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos. 11. grozījums. Jā, sākam balsot. Vai te ir runa par 11. grozījumu? Amendment 11, colleagues. 11. grozījums, vēl ir viena balsojuma par to. Par 11. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 12. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 32, 33, 34 un 35 identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 37. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 38. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. un 40. grozījums, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 46. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60, 61, 62. Identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. nesatvainojas, 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 67. un 68. identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. grozījums nē. Par 69. mēs nebalsojam. 69. ir atsaukts. 71. Eh, grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. un 91. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai viss kārtībā? Es atvainojos. Pieņemts. Viss kārtībā, ja vien nobalsojāt. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 161. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 174. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 177. 178. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 179. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 187. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 189. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 199. un 200. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 202. un 203. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 204., 205., 206. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 209. balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 207. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 210. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 211. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 208. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 221. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 222. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 222. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 224. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 225. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 245. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 250. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 253. 254. grozījums identiski. Es atvainojos 253. un 254. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 255. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 258. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, piepastu nevaram. Norādīts. Te ir ne par pamattiesībām, tāpēc noteikti nevaram to darīt pēpastu. Tagad Pielikums - detalizētas rekomendācijas - 404. grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 3A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4, 463. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Nē, es atvainojos, kolēģi, mums ir jābalso par 464. grozījumu. Sākam balsot. Četrsimt sešdesmit ceturtais. Vēl balsojam. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, izskatās jau labāk. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Dzirdu jau atvieglojumu nopūtas. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 629. grozījums un 630. grozījums, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešsimt trīsdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 642. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 641. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 640. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 647. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 648. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 649. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 651. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 651 ir atsaucis, 652 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 653. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 654. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ievilkumi un apsvērumi balsojums blokā. Sākam balsot. bloka balsojums par ievilkumiem un apsvērumiem. Es varētu saukt šos grozījumus, bet tad eh, visi smējās. Tātad 405. Tad balsojums blokā. Sākam balsot. Es gribēju redzēt, ko dara mana grupa. Viss kārtībā. Mums nav atšķirīga pieeja šiem jautājumiem. Beidzam balsot par eh, bloka grozījumiem. Pieņemts. 408. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 409. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 411. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 413. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 414. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 415. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 420. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 421. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 422. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 423. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 423., 424., 425 identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 427, 428 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 429. Es atvainojos, arī tas bija pie identiskajiem. 429. 430, 431, 433, identiski grozījumi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 434. un 435. grozījums identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. 434. un 435. grozījums identiski. Jebkurā gadījumā balsojums beidzies. Pieņemts. 438. un 437. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 439. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četsimt četrdesmitais. Četsimt četrdesmitais grozījums sākam balsot. Es teicu 440. Beidzam balsot. Noraidīts. 441. grozījums. Sākam balsot. 441. Beidzam balsot. Pieņemts. 442. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 443. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 444. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 445. grozījums sākam balsot. Gandrīz esam pabeiguši. Beidzam balsot. Noraidīts. 446. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 447. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 448. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 449. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 454. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad AFCO atzinums. AFCO 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFCO 9. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. AFCO 10 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFCO 13 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AFCO 14 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. AFCO 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsosim ar personālu balsojumu. Kolēģi, sākam personālu balsojumu. Vai visi nobalsojuši? Es ceru, ka visi būs nobalsojuši. Beidzam balsot un pieņemts 41 pār 11 pret 2 atturējās. And, uh, Apsveicam referenti. Thank you, kol Paldies, kolēģi, par pacietību tik garā balsojumā. Paldies. Ar to arī beidzas balsošana. Ja nav neviens cits jautājums vai skatāms. Hello. Hello. Mr. Chairman. Priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pieteikt mazākumu balsojumu. Jā, ir rakstisks atzinums saskaņā ar 56. Eh, pāntu. Tā es arī sapratu, saka priekšsēdētājs. minority declaration, which is being then added to the, to the paper. So he's going to do the same? Yeah. Yeah? I guess so, yeah. Sorry, um, Sorry, Mr. Jurek, I'd actually... Jurek kungs, es jau slēdzu sanāksmi, vai jums ir par reglamentu, kas sakāms? Es jau biju slēdzis sanāksmi. Jā, lūdzu, sakiet. Jā, tik tiešām man ir kas sakāms. Ujazdovska kungs un es iesniegsim savu atzinumu par šo ziņojumu, jo uzskatām, ka šis uh, ziņojums paver ceļu Eiropas Savienības līguma laušanai, jo šeit mēs iejaucamies tajās kompetencēs, kas ir ekskluzīvi padomēji. Priekšsarētājs, paldies, Jurek kungs! Kolēģi jautā par mazākumu atzinumiem saskaņā ar 56. pāntu. Tad tie kolēģi, kas vēl klausās saskaņā ar 56. pāntu, kolēģiem ir tiesības apjomā līdz 200 vārdiem sagatavot mazākuma atzinumu. Tas ir atļauts saskaņā ar reglamentu. Divi kolēģi norādījuši, ka vēlas to darīt. Tas ir atļauts, un šāds atzinums ir iesniedzams. Ja nav citu jautājumu vairs. Yeah, that's fine. Under Rule 56, you're entitled to do so. Jā, saskaņā ar 58. pantus ir atļauts. Tad, ja nav citu jautājumu, tad sanāksim tiek slēgta.